administratīviem dienestiem. Priekšādātājs saka paldies arī tulkiem. Lai jums visiem labs māju ceļš un tulks saka paldies visiem, kas klausījās.